Good afternoon, dear colleagues. Dargie kolēģi. Mēs vēl neesam galā, sākam mūsu nākamo sēdes daļu. Un pār digitālo darba kārtību otrdienas pēcpusdienā Bija liela uzklausīšana par digitālo darba kārtību, un tagad mums ir piektā jau daļa mūsu aktivitāte. No mūsu sesijas, taču runā, ka pēc kāda laika būs vēl vairāk aktivitātes. Tas ir lieliski. Mūsu temats ir ļoti nozīmīgs, un tā ir uzklausīšana par tēmu Eiropas valsts pārvaldes iestāžu uzņēmējdzīvotājs var uzspēs risinājumu. Es gribētu apsveikt runātājus, kuri savukārt vēlas pateikties jums par to, ka nu, vēlamies pateikties jums, ka ITRE komitejas vārdā jūs varēsim uzklausīt. Mums ir vajadzīgi profesionāļi padomi, tā skaitā jūs vidu arī ir profesionāļi. Un ir jābūt kopīgai atbildībai par digitālo darbu kārtību dalību valstīs, un tomēr ir svarīgi uzklausīt jūs. IMCO un LIBE komitejas ir piesaistītās pie šodienas uzklausīšanas te, e, tematiem un ir aicināti IMCO un LIBE deputāti piedalīties mūsu uzklausīšanā. Iespējams, ka viņi mūs pievienosies pēc kāda brīža. IMCO un LIBE referenti atzinumiem ir uzaicināti, viens no tiem LIBE referents klāt nebūs, bet IMCO referents būs. Inf informēju, ka uzklausīšana mums ir jāpabeidz 16.30, ka mūsu laiks ir ierobežots. Un vispirms es gribētu aicināt mūsu itre referentu iesākt ar izklāstu. Pēc tam IMCO referents atzinumam, pēc tam izteiktos komisija un tālāk sekot informāciju par konkrētiem gadījumiem, eh, viens no tiem Portugālē un viens no tiem Polijā. Un tagad atgriezīšos pie sākuma. Mūsu referents ir Karlušs Suriņu Un vēlreiz gribu nolausīt virsrakstu Eiropas valsts pārvaldes iestāžu uzņēmumu un iedzīvotāju sadarbspējas risinājumi. Valsts sektora modern, modernizēšana ir mūsu mērķis. Un tagad dodu vārdu referentam. Paldies, priekšsēdētāji! Es vēlos pateikties jums par iespēju izteikties šajā publiskajā uzklausīšanā. Kas notiek pār ļoti aktuālu svarīgu tematu, un šī publiskā uzklausīšana ir ļoti svarīga. Um, mums būs viedokļa apmaiņa, tāpēc es pirmajā šai izklāstā neizklāstīšu visus eh, punktus, bet to, kas ir nozīmīgs un kā jau es sacīju, un jūs sacījāt priekšsēdētāji, digitālā darba kārtība ir viens no prioritājiem tem, tematiem enerģijas pārejas periodam, lai Eiropa varētu būt ar konkurētspējīgāku, taisnīgāku nākotni attiecībā uz izaugsmi un nodarbinātību. Tāpēc digitālā darba kārtība tiek uzskatīta par prioritāti. Un arī investīcijas digitālajā darba kārtībā ir nozīmīgas Savukārt, valsts un privātā sektors eh, sadarbspēja ir ārkārtīgi nozīmīga šajā ziņā. Tā ir ļoti nozīmīga mūsu mājas pamatiem. Ja mājai nav stingru pamatu, tad neraugoties uz visiem izmantotajiem celtniecības materiāliem, tā Eh, eh, pirmajā vētrā var sagrūt. Ja mēs šo uzdevumu padarām veiksmīgi, tad mums būs iespējas veiksmīgi rīkoties arī nākotnē. Mums ir jāņem vērā, kas ir paveikts pagātnē, iepriekšējā programmā ir saviens, un arī jākoncentrējās uz jaunām darba metodēm, kuras arī mainās un attīstās, un tāpēc mums ir jāsaskaņo šī programma ar to laiku, kurā mēs dzīvojam. Programma ISA 1 bija tehniskāka, jo digitālā darba kārtība arī tika uzskatīta par tehniskāku. Šobrīd digitālā darba kārtība ir kļuvusi par politisku prioritātu, un tāpēc tai ir jāpiešķir politiska dimensija. Tas ir būtisks elements. Un tagad ļoti īsi nosaukšu dažus priekšlikumus, um, kurus esmu iecerējis. Eh, vispirms es vēlos eh, pateikties sēnu referentiem, kas man daudz palīdzēja, kā arī ekspertiem. Un šie priekšlikumi nav tādi, ar kuriem mēs gribētu iezīmēt savu teritoriju, bet mēs vēlamies piešķirt politiskāku dimensiju E, šim jautājumam, un tas būtu mūsu trumpis. Mēs iezīmējam e, teritoriju tajā, kas attiecas uz digitālo darba kārtību katrā no tuvākajiem pieciem gadiem. No vienas puses mums ir jāizdara slēdzieni par to, ko esam izdarījuši apgūšu nākotnē, mums ir vairāk jāiesaista sabiedrība un arī jārīkos tā, lai pilsoniskā sabiedrība labāk apzinātos potenciālu Eh, kas tiek piedāvāts. Nevaram pieņemt to, ka šeit ir runa tikai pār retorisku jautājumu. Eh, attiecībā uz, uz virsrakstu, kas nozīmē valsts un privātā sektora sadarbspēju. Mums ir jāizmanto visas mūsu rīcībā esošās sinerģijas, mums ir jāveicina partneru attiecības, lai pirmkārt mēģinātu eh, veiksmīgi īstenot būtisko pārvaldības elementu. Šīs debatas vēl aizvien nav pilnībā nobriedušas, un mēs vēlētos labāk tām sagatavot mūsu audienci. Mēs pieturamies pie šīs semantikas, kas ir attīstījusies ap tematu, kas visu laiku bijis ir komisijas pāraudzībā. Un mēs mēģināsim šo jautājumu skatīt kā maksimāli ofensīvu un sekot tam, lai Eiropas valsts administrācijas jau aplikācijas jautājumi tiktu attīstīti no komisijas puses, savukārt pārējie tiktu attīstīti ārpus šīs sistēmas. Un tāpēc pārvaldības jautājumi ir prioritāri, lai šie miljoni eiro, ko mēs gatavojam investēt, tiktu arī adekvāti investēti. Priekšsēdētāji, mums nav visai daudz laika šodien, tāpēc es gribu pateikties vēlreiz par sadarbību bērnu referentiem. Gribu pateikties ekspertiem, kuri arī sīkāk pētīja Portugāles gadījumu. Ir tiesa, ka Portugāles gadījumu runājot, mēs atrodamies galvgalī ar šiem pasākumiem. Kopā ar mums ir Pēdro Saskundze, kura ir eh, eksperte, turpina priekšsēdētājs Līza Jakobsārī, arī pārstāv eh, IMCO komiteju. Un arī jūsu viedokli es gribētu lūgt. Paldies, kad jums ir eh, uzlikt saustiņas, es runāju su, suomiski. Igen lehdessä oli Deutsche Gewerkschaft. Pēdējā Spiegel izdevumā Eiropas arotbiedrību asociācija norādīja, ka digitalizācija ir prioritārs topiks šogad. Tas arī parāda to, cik skaidri digitalizācija ir darba kārtības centrā. Šeit ir gan tehniski, gan ekonomiski jautājumi. Un dažādi tīri matemātiski, bet digitalizācija ir daudz vairāk nekā uz atskaitītājs, tā ir sava veida industriāla uh, revolūcija, kas maina ikdienu, kultūru, darbu un citas jomas. Tāpēc Eiropas parlamentam ir ļoti nozīmīgi šo revolūciju ņemt vērā. Iekšējā tirgus komiteja attiecināja savas kompetences uz digitalizāciju, tai skaitā. Tālāk eh, patērētāja aizsardzība ir ļoti svarīga digitālajā darba kārtībā, un tas nozīmē arī uzņēmumu interešu un cilvēku interešu ievērošanu. Šobrīd uh, Mums kompetences ir sadalīts starp ITRE un IMCO, tas prasīs ir eh, samērā ilgu laiku, un mēs esam kļuvuši mazliet steidzīgi. Bet katrā ziņā mēs esam šo kompetenci jautājumu eh, atrisinājuši un varam parlamentā uzsākt darbu pie šī jautājuma. Demokrātiskā lēmuma pieņemšanā nozīmē parlamenta iesaistīšanu, padomas, un mums ir kopīgi jāstrādā pie šiem jautājumiem. Tā skaitā jāsadarbojas ar komisiju. Tāpat es domāju, ka arī komisijai ir jāpad, jāveic savs darbs. Saskaņā ar komisijas priekšlikumu ir paredzēta programma, lai veicinātu sadarbspēju pilsoņu un patērētāju interesēs. Ir taiskaitā jātīst sadarbība. Esmu referente no IMCO komitejas mums ir jādomā par patērētāju aizsardzību, ietekmi uz digitālo darba kārtību, ietekmi uz administrāciju un citām struktūrām. Un tagad koncentrēsimies uz dažiem pilsoņiem bū, ļoti būtiskiem jautājumiem. Tas nozīmē E, digitālās pasaule, digitālajā pasaulē esošo plaisu. plaisu. Mums ir daļa cilvēku, kas ir gandrīz vai digitāli iedzimtie, un tādi, kas dzīvo ārpus digitālās pasaules. Es ļoti cerīgi raugos uz e, šīs dienas uzklausīšanu un ceru, ka mums tiks piedāvāti uh, jau risinājumu. Turpin priekšsēdētājs, mēs zinām, ka jūsu IMCO komiteja ir ļoti cieši iesaistīsies darbā pie šī ziņojuma, jo balstoties uz 55. noteikumu jūs varat ietekmēt ievērojamā veidā arī mūsu ziņojumu un atzinumu. Katrā ziņā paldies, ka esat šodien kopā ar mums, un tagad mēs uzklausīsimies Eh, divus runātājus no komisijas. Vispirms eh, Gertrūdiņa Štalta. Un pēc viņas izteiksies Margarita Becāses. Pirmā runātāja ir direktore digitāla uzņēmēju uzņēmē darbības risinājumu nodaļā, un otrā runātāja ir nodaļas vadītāja, kas strādā pie sadarba spējas risinājumiem Eiropas valsts administrācijai. Jums, jūsu rīcībā gan būs tikai 15 minūtes Es gan būšu tikai viena runātāja, saka. E, runātāja Gertrūdingas tāda. Katrā ziņā paldies. Es tomēr arī iekļaušos desmit minūtēs. Paldies, e, priekšsēdētāji, e, paldies, godējumie deputāti. Mēs ļoti cerīgi raugāmies uz devumu no jūsu puses un pie tā, kas jums ir sakāms par šo priekšlikumu. Bet tagad vispirms īsos vārdos par mūsu priekšlikumu. Es pirms gribētu minēt politisko kontekstu, parādīšu slaidus, ka visu detaļās jūs neredzēsiet, bet, nu, vismaz daļēji Publiskais sektors ir galvenais spēlētājs Eiropas Savienības tautsēmniecībā. Un tā ir daļa no finanšu krīzes. Un uh, publiskais sektors rada daļu no IKP, un tas sastāv 25% no kopējās nodarbinātības Eiropas Savienībā. Publiskais iepirkums ir apmēram 19% no Eiropas Savienības IKP, e un elektroniskais iepirkums eh, ievērojami ietaupa līdzekļus dalībvalstīm. Un tas tikai pierāda, cik ļoti svarīgi tas ir. Un e-kompetence publiskā sektorā un atbildība par to nav tik skaidri izteikta, bet šo sektoru uh, digitālā darba kārtība, protams, ietekmē lielā mērā. Var pieminēt uh, stratēģiju 2020, digitālais uh, kopējais tirgus, uh, digitālā uh, darba kārtība Eiropai, ikgadējais uh, izaugsmes ziņojums, Eiropas pusgads un uh, Eiropas uh, publiskās administrācijas modernizācija. Tātad jautājums, kādēļ ir jārunā par sadarbspēju? Eh, jā, nu, tas ir rīks, kas tiešām ir spējīgs pātrināt, uzlabot eh, lietas un padarīt lietas ietekmīgākas, iedarbīgākas, efektīvākas. Mēs varam adaptēt eh, darba metodes publiskajā sektorā, lai pielāgotu jaunajiem principiem. Un šie ir tādi principi, kas ir kļuvuši par saukļiem tikai vienreiz. Tā tad ir nepieciešams iesniegt datus tikai vienreiz, lai arī cits dienas vēlāk šos pašus datus varētu izmantot. Viens pieturs aģentūras, kur jūs caur vienu kontaktpunktu varat kontaktēties ar dažādiem pakalpojumu sniedzējiem. Digitāls pēc noklusējuma, tā tad. Tas nozīmē, ka uh, tikšanās ar uh, cilvēku kļūst ar vien rētākas, end-to-end -end services Arī šeit jūs varat apkopot dažādus datus no dažādiem avotiem, atklātība, caurskatāmība publiskās administrācijas telpā. Tas prasa uh, atklātu pieeju datiem un pakalpojumiem un publisko datu atvēršana, kā mm, nu, un par in, tā padarīšana par informācijas avotu privātpersonām un e, dažādiem dienestiem valsts iestādēm. E, Bet, lai publiskās administrācijas varētu mainīt uh, šos te savus rīcības modeļus, ir jāveido sinerģijas, un sinerģijas ir ārkārtīgi spēcīgs vārds. Tālāk uh, datu atvēršanas uh, sektori un starpministriju šķēršļu noārdīšana vai likvidēšana. Mēs ļoti labi zinām, ka šāda situācijas arī komisijā par šīm barjerām starp dažādām ministrijām un tā tālāk. Sadarbspēja kļūst ar vien, ar vien svarīgāka un dažādās jomās šī sadarbspēja kļūst izšķiroši svarīga. Arī komisiju, jauno komisiju tas īpaši interesē. Uh, trijās no četrām dalībvalstīm šī sadarbspēja ir politiska prioritāte, un valdību galvas Eiropas Savienības eh, valstīs ir atzinuši, ka eh, sadarbspēja ir ārkārtīgi svarīga publiskās administrācijas jomā. Jautājums, cik lielā mērā tas ir svarīgi? Nu, un šeit mēs vēlētos parādīt piemērus no uh, dažādām valstīm, kāda var būt ietekme. Šai slaidā jūs detalizēti varbūt neredzat visu, jo mm, cipariņi ir mazi, bet pētījums pēta eh, tātad sasaist ar dažādiem publiskiem pakalpojumiem, un jo mazāk laika eh, cilvēki velta eh, saziņai ar publiskajām institūcijām, jo vairāk laika viņi var veltīt produktīvām aktivitātēm. Tā kā šis piemērs, ko mēs šeit rādām, demonstrē, ka uh, ir iespēja uh, ietaupīt, un to parāda Pasaules bankas uh, izstrādātās tabulas. Ja, piemēram, cilvēkam jākontaktējas ar ierēģiem desmit reizes un katru reizi jāveltītām pusstundu, tad zaudētājs IKP Beļģijā kopumā būs 2,5 miljārdi eiro, Francijā 12 miljārdi un tā tālāk. Un tie ir tādi cipari, kurus nedrīkst vienkārši ignorēt. Bet kādi ir izaicinājumi? Kāpēc mēs neesam to vēl sasnieguši pilnībā, neņemot vērā, ka tomēr daudz esam paveikuši? Pasīsimies Zviedriju, valsts, ko pazīstu vislabāk. Mēs esam desmit. Uh, to valstu uh, desmitajā vietā visa tātad internet ziņā attīstītākajām valstīm. Un, ja kopā internets aptver 93% eh, mājasēmniecību, tad saziņai ar valsts iestādēm to izmanto 72%, bet atsevišķi e, iedzīvotāji, kas e, aizpilda dažādas e, veidlapas internetu, izmantojot tikai 46%. Tātad visu digitalizēt vien nepietiek. Mums ir šie procesi jāapvieno. Tā kā mums ir vajadzīgi plašāks ieskats ir jāskatās, kādā veidā Uh, sadarbspēju var nodrošināt, uh, sasaistot dažādas funkcijas, un tas arī šeit ir galvenais. Un tad uh, mēs esam nonākam pie īsta kvadrātā programmas. Tātad mums ir sadarbspēja kā prioritāte, bet mēs saprotam, kā vēl daudz kas ir jādara un kā mēs to varam pārnest uz nākotni, kā mēs varam izmantot jau esošās programmas un uh, iestrādāt tās nākotnē. Mums ir īsta programma ar vienu mērķi. I, līdzīgi kā iepriekšējā programma ir veicināt efektīvu un eh, iedarbību elektronisko pārrobežu un uh, pārnozaru uh, savstarpējo sadarbību. Uh, starp Eiropas publiskajām administrācijām, pilsoņiem un uzņēmumiem. Un tas ir um, īpaši izkristalizējies pēdējā laikā. Programma mai ir jāizstrādā sadarbspējas risinājumi, kas sabal, uh, atbalsta kontaktus ar publisko administrāciju Eiropas līmenī un pilsoņiem. Tātad tiešie labumu guvēji un netiešie labumu guvēji no programmas. Aptvērums ir paplašināts salīdzinot ar esošo pro, pro, ar iepriekšējo programmu. Risinājumi tiek veidot tā, lai tos bez ierobežiem varētu izmantot uh, vietējās uh, un reģionālās pašvaldības, kā arī Eiropas institūcijas. Un tas palīdz izveidot eh, publiskos pakalpojumus, kas atbalsta Eiropas eh, politiku un pasākumu īstenošanu. Un pilotprojekti uh, ir veltīti pašreizējās programmas izpētēji un izmēģināšanai. Un galvenais ir uh, veidot tādus pakalpojumus, uh, Uh, kurus pēc tam var izmantot, lai sasaistītu ar citām programmām, piemēram, ar uh, Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu vai tam līdzīgi. Vienīgais mērķis, uh, to, šo mērķi, vienīgo virsmērķi atbalsta praktiski mērķi un aktivitātes, kā to var redzēt šajā slaidā. Esoši šo uh, sadarbspējas instrumentu izmantošana, atkārtota jaunu uh, pārobežu un uh, eh, starpnozaru um, risinājumu izmantošana, ietekme uz uh, ICT, uh, kādu rada šie jaunie pasākumi, uh, To mēs jau pētam ietvaros eh, tālāk. Eh, trūkuma atklāšana likumdošanā, kas kaut kādā veidā traucē sadarbspējas realizācijai. Eiras uzturēšana, tā ir atsaucas arhitektūra un EI kārtu uzturēšana un izmantošana, tā ir jaun, tas ir jauns kartogrāfijas rīks un kopējo specifikāciju un standarta izmantošana, kā arī jaunu kopēju specifikāciju un standartu uh, iestrādāšana, tas ir jauns aspekts, un iespēja uh, sadarbspējas risinājums izmērīt un novērtēt. Un ko mēs, gat, kā mēs gatavamies virzīties priekš, kā, kas vēl pietrūks, kas vēl būtu nepieciešams kā mēs uzraugām un kā mēs programmu novērtējam. Līdzīgi kā iepriekšējās programmas, tas ir eh, pastāvīgs monitorings un monitoringa rezultāti tiks publicēti tiešsaistes režīmā, tā kā varēs tiem sekot, un tad būs starpvērtējums un arī galīgais novērtējums, kas tiks publicēts kā galīgais ziņojums, ir indikātori, lai varētu programmas rezultātus izmērīt. Uh, un mums ir pilnīgs indikātoru saraksts, un mums ir arī virkne īpašu veicinošo indikātoru uh, saraksts, kurus arī mēs mērīsim. Un programmām ir jāsniedz uh, kvantificējams ieguvums un pozitīva ietekme. Nu, tās ir lietas, ko mēs mērīsim par budžetu un ilgumu eh, projekts eh, bū, eh, tiks realizēts no 16. līdz 20. gadam saskaņā ar daudzgadu finanšu plānu. Budžets ir 131 miljonus, tas ir līdzīgi kā tas ir pašreizajā programmā. Mm, šis budžets ir sadalīts pa četriem gadiem, apmēram 26 miljoni gadā. Un visbeidzot, pēdējais slaids kas eh, nedaudz rada, eh, parāda tos faktors, ko vēlamies uzsvērt. Mums ir nepieciešams nodrošināt augstu sadarbības līmeni starp eh, publiskām administrācijām un iestādēm. Mums ir jāsaskaņo savi rezultāti un jāizvairās no mm, darba dublēšanās un uh, jāizplata uh, end-to-end risinājumu, cik vien tas ir iespējams. Mums uh, ir visu laiku jāpatur prātā kopaina, ko mēs vēlamies panākt un cik tā mēs vēlamies tikt. Mums ir jāsaglabā holistiskā pieeja, vērojot visu šo sadarbspējas ainas attīstību Eiropā. Un, protams, jāizmanto visi šie, visi iespējami instrumenti, lai uh, varētu izmantot rezultātus. Un gribu teikt, ka jaunā komisija eh, dod mums eh, jaunas iespējas, jo uzsver nepieciešamību sadarboties. Tas ir, eh, protams, jādara pakalpojumu līmenī un komunicējot ar ārējo uh, pasauli. Mēs zinām, ka komisijas darbība reizēm ir mulsinošana un uh, visiem, kas nav šeit iekšā, nevienmēr tas ir saprotams. Uh, Mēs tiekamies ar visiem attiecīgiem iesaistītiem dienestiem, kas piedalās šajā iniciatīvā, visi, kas darbojas publiskā sektora darba organizācijā, un mēs vēlamies, lai mēs prezentētu kopējas mērķus, lai mēs rīkotos koordinēti un galu galā nāktu klajā ar vienotu vēstījumu. Un ar visu to vēlos pateikties. Es nedaudz garāk runāju, kā biju plānojusi Paldies, paldies par jūsu lielisko prezentāciju un tālāk pārējiem pie diviem uh, piemēriem. Un Deloitte konsultante Anabela Petroso kundze iepazīstinās ar pirmo uh, piemēru no Portugāles. I'm go only technical. Thank you. Thank you. Good afternoon, ladies and gentlemen. Labdien! Paldies par iespēju pastāstīt jums par to, ko esam paveikuši, izmantojot, iekļaujot sadarbspēju e-pārvaldības struktūrā Portugālē. Thank you. Thank you very much. <laughs> The first slide that is on. Pirmais attēls, tā ir tāda kā ceļa karte, un jūs redzat Portugāles pārvaldības stratēģiju. Mēs sākām 99. gadā, un toreiz tās saucās pilsoņu tādas kā nu, pieturvietas vai informācijas biroji. Un sadarbojoties ar darba grupām Eiropas Savienībā un e-pārvaldības darba grupu, mēs varējām ļoti daudz iemācīties par pieredzi uh, citās dalībvalstīs un attīstīt tālāk savu stratēģiju. Jāsaka, ka tieši dalīšanās ar pieredzi ir īpaši svarīga, jo tas man ļauj, vismaz Portugāles gadījumā, paveikt kaut ko tādu, kas projekta līmenī palīdzēja man sadarboties ar kolēģiem no Bel Beļģijas, kas sniedza lielu palīdzību un tas palīdzēja mums izvairīties no kļūdām. Mēs varējām sēdēt pie galda un apmainīties ar idejām, un kļūdas arī ļāva mums uzlabot procesu, optimizēt to. Otrais. Par to, kādas bija mūsu sekmes ieviešot e-pārvaldību. No praktiskās praktiskā redzes viedokļa. Nu, mēs nemaz nevarējām noskaidrot, kādas būs grūtības, nepievēršoties tieši praktiskai rīcībai. Listen telepathically. Thank you very much. The success of our history had a practical. Mums tāda praktiskās rīcības aspekts, bez tās nemaz nevarēja. Uh, pārbaudīt, kas labi darbosies un kas nē. Te bija jāņem vērā gan organizatoriskie jautājumi, gan juridiskie jautājumi un īpatnība, kas eh, izriet no mūsu satversmes, paredz, ka vienotā datu bāzē tiek uzglabāti dati par iedzīvotājiem un Nu, mēs piesaistījām, mēs centāmies darboties radoši, piesaistījām radošus speciālistus, lai izstrādājot šo vienoto karti, ko mēs izmantojām kā identitāti, ieviesām kā identitātes apliecību vai personas apliecību. Un piedalījāmies līdz ar to arī šajā sadarbspējas tīklojumā. Un ar semantiku un pārvaldību mums vajadzēja cīnīties visvairāk. Mums bija jāizdod vairāk nekā 9 miljoni individuālo uh, personas apliecību, un mums izdevās visu šo procesu uzlabot. Mēs izgājām cauri ļoti smagai pieredzē, daudz ko mācījāmies, par šo to es jums pastāstīšu, jo tam būs arī saikne ar eh, aspektiem, kam es pieskaršos vēlāk. Uh, Neuzskatiet, ka tas, ja jūs domājat, ka kādam kaut kas nāks par labu, ka tā liksies arī šai personai, kurai jūs tā kā vēlētos kaut ko uzlabot. Jāņem vērā īpatnības specifikācija šajā jomā, bet bija, ja, bija jāspēj arī panākt kompromisi, bija jābūt pietiekami pazemīgiem, te pašā laikā visai šai procedūrai vajadzēja būt vienkāršai. Brīžā mums likās, ka mēs netiksim galā. Vislabāk ir šādā procesā sadalīt to posmos un sākt ar prioritātēm. Un trešā mācība ir, mēs redzējām, ka atšķirība ir ļoti daudz, bet tomēr tas viss ir jāspēj tā kā palikt zem viena. Tam ir jāatrod kopsaucējs. Izmantojot informācijas sistēmas, kā liekas, ka nekādu grūtību nevajadzētu būt, mēs izmantojam noteiktu standārtu un aizmirstam to, bet ar cilvēkiem tā nenotiek Tagad, kad es runāju, katrs no jums klausās un saprot manus vārdus saskaņā ar savu izpratni. Un, protams, ka komunikācijas vienkāršībai un prioritāšu izcelšanai šeit bija liela nozīme. Lūdzu, ļaujiet man pastāstīt par jauno īsa. Runājot par jauno komisiju, es pilnībā piekrītu tam, ko sacīja vicepriekšēdētājs Maros Šefčovičs, prezentējot IZA programmu pagājušā gada jūnijā. Sadarbspēju, turpinot attīstīt sadarbspēju, e-pārvaldība un atvērto datu pieeja nozīmē, ka tiek veidoti sadarbspējas projekti Šobrīd mēs strādājam pie sadarbspējas koncepcijām un rīkiem. Jau 20 gadus notiek šis darbs un ir uzkrāta noteikta pieredze, liels datu apjoms. Bet mēs atkal un atkal sastopamies ar jaunām dilemām, ar jauniem jautājumiem un vai informācijas rīkus un metodoloģiju mēs gribam uzticēt tikai pārvaldībai, vai varbūt tomēr var izmantot citu pieeju. Um, šķēršļi, ar kuriem mēs sastopamies šobrīd, ir tādi paši, kā bija agrāk. Grūti ir ieviest praksē jaunos pakalpojumus un panākt, lai tie labprāt tiktu lietoti. Uh, Un pat iesaistot eksperimentā jaunus iesaistītos, vienmēr pastāv ilgtspējības trūkuma risks. Kas notiks, kad uh, pilotu projekta fāze beigsies? Kas uh, uzņemsies izdevumus, kas koordinēs darbu dalību valstī un tāda vispārīga pieeja, visaptveroša pieeja šeit ir īpaši jāizceļ un jākoncentrējas uz integrāciju un esošo risinājumu konverģenci. un neraugoties uz to, ka dalība valsts ir atzinuši, ka IZA divi tās ir gatavas ieviest, tomēr stratēģija arī ir jāaktualizē un jāmēģina domāt jaunā veidā, oriģināli. Ja mēs gribam, lai atvērta pārvaldība tiešām būtu integrēta sabiedrībā Manuprāt, īsa divi ir labs, nepieciešams kohēzijas rīks, kas ļaus eh, harmonizētā veidā ieviest jaunas tehnoloģijas e-pārvaldībā dalību valstīs. Šeit es runāju, kā piemēru var minēt eh, risinājumu inkubātoru, kas arī ļaus veidot iekļaujošāku sabiedrību, izmantot atvērtā koda sistēmas. Un uh, ISA 2 ļauj vienlaikus iztenot virkni ļoti dažādu, daudzveidīgu progresu. Visam šim procesam raksturīga proaktivitāte un neatkarīgi no tā, kurš ģenerāla direktorāts vai dalībvalsts ir iesaistīta, mums ir jāsaprot, ka šajā procesā mēs varam uzlabot cilvēkiem dzīvi, mēs varam vienkāršot procedūras, palīdzēt radīt darba vietas, palīdzēt vienkāršot administratīvās procedūras, nekad neaizmirsīsim, ka, protams, ir jāpasargā arī privātie dati. Un pēdējais, ko es gribētu izcelt, tā ir atvērtība. Jāpiesaista partneri, nevalstiskās organizācijas. Un īsa divi varbūt kā tilts, kas uh, savienos dažādus sabiedrības slāņus kas eh, padarīs projektus tuvākus cilvēkiem, tuvinās tos cilvēkiem. Un praksē ieviešot šīs ieceres tilts starp e-pārvaldību un atvērtu pārvaldību ir tieši tas, par ko es tagad runāju. Bet neviens neko mūsu vietā nedarīs. Kāpēc neļauties izaicinājumam? Uh, Paldies! Turpin priekšsēdētājs. Mēs pēc jūsu runas esam vēl vairāk pārliecināti par to, ka mūsu lieta ir pareiza. Katrā ziņā šis ir lielisks piemērs uh, tam. Un tagad došu vārdu Eh, ot, otrā gadījuma izklāstam tas būs Romans Dmovskis, valsts sekretārs vietnieks eh, administrācijas un digitalizācijas ministrijā. Un es arī lūkšu vienam no saviem vietniekiem mainīties ar mani vietām un vadīt šo sanāksmi līdz beigām. Bet mēs eh, tagad eh, varam sākt. E, dziękuję bardzo, panie przewodniczący, szanowni państwo, to wielkie... Paldies, priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Man ir liels gods būt šodien kopā ar jums un izklāstīt jums šo konkrēto gadījumu. Aizvien vairāk ekonomikas nozares tādas kā enerģija, ko, eh, komunikācijas ir tās, kur jūs varat kļūt par līderi, zinot to, kā izmantot datus katrā veidā. Un administrācijas loma būtu nodrošināt pienārotus nosacījumus digitālajai ekonomikai, un administrācijā galvenā loma varētu būt stiprināt piekļuvu valsts pakalpojumiem, kā arī samazināt izmaksas valsts administrācijai. Lai šos mērķus sasniegtu, ir jāizveido vairākas eh, darbības programmas, un es tagad nosauktu tikai dažas, kas būtu vienkārši piemēri tam, kā, eh, kāda pieeja ir iz, piemērota Polijā mūsuprāt, nozīmīgākajām darbībām šajā ziņā ir jātiecas uz digitālo barjeru pārvarēšanu, runājot par pārobežu aspektiem, tai skaitā starprobežu aspektiem, biznes to biznes, uzņēmē darbība sadarbībā ar pilsoņiem. Tāpat arī ir jānodrošina tas, ka valsts dienesti ir pieejami caur digitālām platformām, tālāk to valsts datu pieejamība un visbeidzot svarīgs aspekts valsts administrācijas izmaksu samazināšana. Šķiet, ka visnozīmīgākā loma starp sadarbspēju runājot ir būtu veikt darbības Eiropas līmenī un pārobežu līmenī. Manuprāt, labs piemērs tam ir regulas ieviešana pār tā saucamajiem identifikācijas un trastā servisiem, IDSS. Ikvienai dalībvalstī būs jāievieš regula un tās mērķis ir garantēt drošu identifikāciju Un pamatā, tad, kad šī regula ir ieviesta, mēs mēģināsim turpināt būvēt uz tālāk vienu no tiem projektiem, kas tika ieviests pagātnē, tā saucamo stop projektu, kura ietvaros mēs izveidojām dažus prototipus un modeļus, kas. Un atsevišķi tā modeļi varētu būt noderīgi Tad, kad mēs runājam par konkrētiem risinājumiem identifikācijas pakalpojumu ieviešanai. Pieļauju, ka dalībvalstīm būs jārīkojas vairākās jomās, lai to varētu sasniegt, un viena no tām būs valsts likumu ko, eh, koriģēšana attiecībā uz administrēšanu un tālāk jauni risinājumi, jo mēs es, ieviešam elektronisko zīmogu tagad, tas nozīmē, ka būs jāievieš vēl papildus risinājumi, kā arī esošie būs jākoriģē un jāpiemēro ņemot vērā jaunos priekšlikumus attiecīgi būs iespēja vienots eh, risinājumus eh, piemērot visu cauri Eiropā, jo nebūs robežu barjeru vairs. Domāju, kā ļoti nozīmīgs informācijas avots ieviešanas procesā būtu noteikti standārti un atsaucas modeļi kurus mēs esam jau ieguvām, tad, kad ieviesām īsā projektu. Un tagad pāriešu pie praktiskākiem piemēriem attiecībā uz to, ko esam paveikuši Polijā. Viens no svarīgiem uzdevumiem bija panākt to, lai E, digitālie valsts pakalpojumi būtu pieejami, un izaicinājums bija datu piekļuvi no tā saucamajiem e, publiskajiem reģistriem. Polijā tādu ir, ir ap sešiem simtiem, un pilnīgi noteikti tas ir pārāk daudz. Iedomājieties, ka ja jums būtu viena sistēma, kas dod e, piekļuvu šiem datiem, mēs savukārt veicām analīzi par noskaidrojot, ka aptuveni simts pamatdatu varēja tikt rasti daudzos reģistros, eh, piemēram, informācija par nodokļu maksātāju bija pieejama vienā reģistrā, un mēs attiecīgi izvēlējāmies, ka būs mūsu rīcībā viena platforma visiem datiem, kas tiks atlasīti uh, no dažiem, bet prioritāriem datu reģistriem. Tālāk vēl viens būtisks jautājums attiecībā uz iepriekš sacīto, kā dati virza ekonomiku, un šeit es gribu runāt par datu atkārtot izmantošanu. Ir gadījumi, kad valsts administrācija kaut kur outsourcēja analīzi, vai apiet datus un ļoti uh, pērk datus un ļoti bieži par šiem datiem tiek maksāts ar valsts naudu. Uh, šajā gadījumā ir jāpanāk tas, lai dati varētu, ja par tiem tiek maksāts, izmantot optimāli, un mēs nodrošinātu to, ka var, balstoties uz šiem datiem, veidot jaunus pakalpojumus un Polijas gadījumā lielākais izaicinājums bija palielināt datu apjomu, kas ir pieejams pār administrēšanu. Tas bija nozīmīgs izaicinājums un, lai to risinātu, ir jāveic gan informācijas e, promocijas kampaņas, tāpat bija jāievieš dažādi likumdošanas teksti, kuri uh, skaidri norāda un apraksta konkrētos datu atkārtotas lietošanas gadījumus. Ļoti nozīmīgs solis bija īpaša portāla izveidošana. Jūsu priekšā ir tā adrese, kur jūs varat atrast visus datus, ko, kuriem piekļuvi sniedz valsts administrācija sadarbspēja pieprasa eh, no mums paturēt prātā arī finanšu aspektu, lai panāktu to, ka viss, ko mēs piemērojam, samazina valsts administrācijas izmaksas. Galvenais ISA projekta mērķis bija ieviest noteiktus standārtus, taču to var darīt arī zemākā līmenī, piemēram, meklējot praktiskus risinājumus, praktiskus produktus. Piemēram, Polijā ir vairākas jomas, kurās mēs esam iecerējuši strādāt pie sistēmām, kas pēc tam ir pieejamas dažādām struktūrām valsts administrācijā. Piemēram, tā saucamais bezmaksas elektroniskais jeb digitālais paraksts. Tāpat mums ir sistēma elektronisko dokumentu pārsūtīšanai starp atsevišķiem birojiem Polijā. Tas notiek bez maksas caur īpašu platformu. Valsts administrācijai ir arī atsevišķa darba plūsma elektroniskajiem dokumentiem, kura var tikt e, izmantota bez maksas ikvienā birojā polijā. Kopumā sadarbspēja ir sarežģīts process, kas ir jāpārvalda dažādos līmeņos, un tāpēc ir ļoti svarīgi nodrošināt to, ka mēs izmantojam ikvienu iespēju, lai mudinātu cilvēkus šo projektu izmantot. Mēs šos noteikumus Polijā izmantojam dažādos līmeņos. Tā sauktā vieglā likuma līmenī tie būtu ieteikumi. Mūsu ministrijā digitalizācijas jautājumos ir sagatavojusi e, vairākus tā saucamos arhitektūras principus, jeb vislabāko praksi, kas tiek uh, e, veicinātā tad, kad attīsta jaunas IT sistēmas. Tālāk ir juridiskie mehānismi. Ļoti, ļoti svarīga daļā informācija par polijas integrēto digitalizāciju, kas ļauj iekļaut atsevišķus projektus plašākā sistēmā. Tālāk vienu līmeni augstāk ir tas, ka mēs mēģinām panākt starp sadarbspēju finanšu aspektā. Mums ir jauna operatīvā um, programma Polijā, kas saucas Digitālā Polija, un tā ietver visus projektus saistībā ar digitālo darba kārtību, uh, platjoslu, internetu, digitālos pakalpojumus, uh, apziņas celšanu par eh, digitālajiem pakalpojumiem un tā tālāk. Viens no būtiskiem elementiem, jeb kritērijiem, kas ir jāpiemēro meklējot finansējumu šīs programmas ietvaros, ir pierādīt to, ka jūs pieturaties pie eh, zināmiem pamatprincipiem, kuru mērķis ir veicināt sadarbspēju. No manas puses tas ir viss. Paldies par uzmanību. Paldies. Um, um, runātājam. Es ļoti labi apzinos, kāda ir situācija Polijā, dzīvoju kaimiņu valstī Čehijā, un mana pieredze eh, ir, domāju, ka jūsu pieredze varētu tikt eh, izmantot arī kaimiņu valstīs. Šī prezentācija parādīja decentralizācijas svarīgumu. Jo tik pašā valstī ir grūti centralizēt visas starp savienojumības funkcijas, un tad, kad es mācījos menedžmenta vēsturi, tad es uzzināju, kā pirmais paraugs, kam sakoja citi speciālisti, bija centralizēta pārvaldības sistēma Amerikas dzelzceļos. Pēc tam dzīve parādīja, ka šāds risinājums nevienmēr ir piemērojams. Informācijas tehnoloģija procesi dev mums iespēju jomu decentralizēt un domāju, ka tā tas būs arī nākotnē. Un šo sistēmu tādā veidā mēs varēsim padarīt eh, darbā efektīvāku. Un tagad es došu vārdu deputātam Zoriņo. Viņš ir sēža zālē. Es saprotu, ka ir ceturtdienas pēcpusdiena, bet Zuriņo kungam ir referenta pienākumi. Lūdzu, jums vārds, Zuriņo kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Es eh, jau nācu klajā ar sākotnējo prezentāciju un mēs tiešā veidā skatām tos izaicinājumus, ar kuriem mēs saskaramies. Ir skaidrs, ka šodien mēs vairs nevaram pieturēties pie tā pārvaldības modeļa, modeļa kas tika izmantots Amerikas dzelzceļos, jo ir būtiski decentralizēt un tāpēc mums ir jārunā vienotā valodā. No otras puses, tie paši tehnoloģiskie rīki sadarbspējai ir tie, kuri dod mums iespēju lemt vietējā līmenī. bet arī, kā mēs to redzam no polijas gadījuma, apvienot šos sešus reģistrus, vai arī, kā tas bija Portugāles gadījumā, un šeit atsaukšos, šeit maz atkāpē, e, e, Pēdrosas kundze ir um, atstājusi aizgājis pensijā no valsts dienestiem, bet eh, vāda Portugāles modernizācijas eh, aģentūru, turklāt ņemot vērā viņas augstās kvalifikācijas Portugāles eh, valsts administrācijā. Šobrīd, pateicoties tam, mums ir vienota identifikācijas karte, kas darbojas ar dažādiem piešķirtajiem numuriem. Šobrien mans uzdevums vairāk ir uzklausīt, tāda ir mana referenta loma, un es gribētu dzirdēt vairāk pār šīs eh, programmas sadarbspēju ar sabiedrību. Domāju, ka šī programma jau garantē tehnoloģisko sadarbspēju un ir nepieciešamies panākt lielāku sadarbspēju ar sabiedrību. Tāpat arī gribu norādīt, ka neformālās sarunas, kas notika gan ar komisiju, gan ar citiem referentiem, man liek sacīt, ka šodienas prezentācija ir daudz labāka nekā sākotnējā, un tas, mūsuprāt, ir visai būtiski. Mēs vēlamies panākt konverģenci ceļā uz pareizo risinājumu. Zināmā mērā Gertrūda Ingestāds sacīja, ka uzņēmumu un pilsoņu apmierinājums ir implicīts šajā solī, un mums tagad ir jāiet solis uz priekšu. Taču arī, kā sacīja Anabela, mums ir jāapzinās, ko tad vēlas citi. Mums ir nepieciešams, lai tiktu dota iespēja vairāk manifestēt šādas vēlmes, un tas ir neliels solis uz priekšu, kurš arī ir jāspēr. Paldies par kopsavilkumu, turpina priekšsēdētājs vēsturē Portugāla atklāja priekš mums okeānus, varbūt Zuriņokungs atklās mums sadarbspējas noslēpumus. Kādreiz es teicu, ka pagātnē Portugāla atklāja okeānus un tagad ir tai vienīgā valsts, kas pārvalda mākoni. Nākošais runātājs deputāti Jākonsārī, kura ir IMCO komitejas referente. Erittäin mielenkiintoisen. Jā, paldies mūsu viesiem par interesantajām prezentācijām. Mani īpaši interesēja Portugāles piemērs, un bija ļoti interesanti dzirdēt, kā jūs pārgājāt uz elektroniskajām uh, identifikācijas kartēm. Jāsaka, ka mm, mērķi daudzos šajos projektos tomēr ir diezgan as, e, abstrakti. Kādus konkrētus soļus jūs plānojat? Vai tas nozīmē digitālas infrastruktūras veidošanu vai kaut kādas tehnoloģiskas izmaiņas, mēs tās vēl nevaram paredzēt, bet jūs esat eksperti un varbūt jūs varat prognozēt, kā tas īsti attīstīsies. Eiropas pilsoņi Mm, pilsoņu vidū ir cilvēki, e, kas pat lasīt lāga nemāk. Nu, protams, prote, procentuāli ļoti maz šādu cilvēku ir, bet, nu, tomēr ir. Un, nu, ko mēs negribētu? Mēs negribētu, lai rodas situācija, ka mums ir tā saucamie mm, digitālie bāreņi cilvēki, kuriem nav e, nekādu datoru, kuri uh, netiek iekļauti sabiedrībā, jo viņi neprot ar lēga lasīt, un tad, ja viņiem ir jāsaņem pakalpojumi, tas viss ir digitalizēts, kā tad šie cilvēki varēs tikt galā. Monesti tietenkin esimerkiksi Virossa on esimerkkejä siitä, että vanhemmille ihmisille on järjestetty. No, nu, piemēram, Igaunijā. Igaunijā ir īpaši apmācību kurs, kas tiek organizēti vecākā gada gan cilvēkiem, pensionāriem, un jautājums jau nav tikai par izzināšanu apgūvu, bet arī par to, vai visiem cilvēkiem vispār ir nauda, lai varētu iegādāties datoru un kaut ko tam līdzīgi. Tātad kā mēs padarīsim to vispieejamu pilsoņiem? The next speaker will be Mr. Bonnet. Thank Tālāk, eh, Ponē kungs, eh, paldies Jatons arī kundze par šo komentāru, jo daudzos reģionos, protams, kā uh, eh, internetu piemības, ka trūkums ir svarīga problēma, paši mm, Eiropas dienvidos. Bonīkungs būs nākamais runātājs, es jau sacīju. Viņš ir eh, ēnu referents no tautas partijas grupas. Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, ka viss jau principā ir pateikts, tā kā kaut ko vēl papildus tam pateikt nav vienkārši, bet es vēlētos pateikties referentam un arī eh, Petrauzo kundzei un Damovskī eh, kungam par uzstāšanos un par to, Mm, izklāst par to, kā mēs varam pārvaldīt eh, šo te eh, sadarbspējas jautājumu, strādāt pie prioritātēm, kā piemēram Polijā, un strādāt pie jauniem eh, risinājumiem un dažādām elektroniski realizējām idejām Portugālē. Ir svarīgi saprast, kā būs gadījumos. Abi runātāji sacīja, ka ir vienmēr jādomā par atvērtu uh, valdību. Un uh, šodien komisijas prezentācija bija lieliska, jo iepriekš mēs parasti runājam par sadarbspēju, par regulēšanu, programmu, kā kaut kādu tādu tehnisku risinājumu, bet šodien, uh, pateicoties uh, šai uzklausīšanai, uh, Mēs esam sapratuši, ka te nav runa tikai par tehniskiem risinājumiem, tātad tas nav tikai tehnoloģijas. Tātad pamats ir vienotais digitālais tirgus un jauns demokrātijas modelis atvērta valdība. Un tas būtu svarīgi arī visiem Eiropas parlamenta uh, Eh, deputātiem pašiem iesaistīties šajās eh, programmās un izplatīt zināšanas par šo programmu mūsu eh, attiecīgajās dalībvalstīs. Man ir uh, tikai pāris uh, tādi nelieli jautājumi. Pirmkārt, kādā veidā īsa programmu rezultāti, kas ir, pas, kas ir sasniegti, kā tie saskan ar vajadzībām, kas tika identificētas un kā tas notiek Polijā, Portugālē un citās dalībvalstīs. Un otrais jautājums, kādas ir nepilnības likumdošanas sistēmā, lai tālāk izplatītu un izmantotu sadarbspēju, jo eh, komisija minēja, ka pastāv šādas te uh, nepilnības likumdošanā. Un, um, protams, ka mums visiem nāks pa labu, par labu, ja mēs uh, identificēsim šīs nepilnības ātrāk nekā vēlāk un iekļausim šajā pakotnē un sagatavosim noteiktas nepieciešamās izmaiņas likumdošanā, jo tieši uh, šīs izmaiņas varētu kļūt par daļu no uh, vienotā tirgus pakotnes. Paldies! Paldies, Bonīkungs! Un liberāļu un demokrātu grupas vārdā Toirer kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, godātie kolēģi, paldies par šo uzklausīšanu un sniegto informāciju. Ja runā par sadarbspēju, tad tā sastāv no dažādiem elementiem. Dažas tiek lietotas vai iegūst iepašu nozīmi tieši dalību valstīs, un te parādās jautājums, vai Eiropas Savienības ieceres e-pārvaldībā tiešām var tikt pilnībā izmantotas dalību valstīs un kāda ir Eiropas Savienības loma arī nosakot vai regulējot sadarbību vai sadarbspēju starp dažādām valstīm, tātad pārobežu uh, sadarbību. Kāda ir pievienotā vērtība Eiropai? Nevar rēķināties ar to, ka viss no sākta gala piedar pie Eiropas Savienības kompetences. Atvērtā iekšējā tirgū mums ir jāizveido noteikti priekšnoteikumi, bez kuriem neko tādu nevar īstenot un parlamentā mēs esam vienojušies par to, ka ITRE komiteja vairāk pievēršas tehnoloģijai, tehnoloģiskiem jautājumiem, nevis datu aizsardzībai, bet tā ir tāda politiska gandrīz vai šizofrēnija, ja mēs izliekamies šos jautājumus nemanām. Cilvēki ir, kas ir ļoti, ļoti labvēlīgi raugās uz lielāku digitalizāciju bet nevēlas arī, lai viņu dati tiktu ļaunprātīgi izmantoti. Un ja mēs salīdzinām ar ASV likumdošanu, tad tur ir noteikts, ka ārpus ASV ASV pilsoņu dati netiek fiziskā veidā uzkrāti, kamēr šādas aizsardzības klauzulas attiecībā uz Eiropas pilsoņu datiem nav. Un, manuprāt, šajā koncepcijā šāda komponente arī ir jāiekļauj. Jautājums, ko es gribēju uzdot, ir šāds. Vai tas vairāk ir tehnisks jautājums, ka šī atvērtā pārvaldība un atvērtā platforma var ļaut mums uzlabot eh, procesus, vai tas vairāk ir jautājums, kas nu, kas ir jānoregulē, jo šķiet, ka būs vajadzīga ietāda ietvar likumdošana, lai vispār šo procesu palaistu. Un padomā, padomē man šķiet, ka mums ir daudz valstu atbalsts. The outdoor area will be the place because uh, there is a digital revolution there. Digital revolution and uh, so. Uh, Šķiet, ka ir jomas, kurās notiek digitāla revolūcija. Uh, zaļo grupas ēnu referents lūdzu. Paldies. Paldies priekšsēdētājiem. Es Uzklausīju gan komisiju prezentāciju, gan praktiskos pētījumus. Un gribu pateikties par to sagatavošanu. Manuprāt, mūsu ir ļoti laba perspektīvā. Es um, gribētu norādīt to, ka no ISA 2 sagaidu to, lai nebūtu ISA 3, jo nav, nevajag veidot ISA 3, jo mums uh, Mēs jau esam um, konsolidējuši šo jēdzienu, ņemot vērā esošo pieredzi uz 20. gadu, jau tā varētu kļūt par normu. Un mums uh, nevajadzētu uh, aizstāvēt uh, ISA 3 jēdzienu uh, katrā valstī Mūsu rīcībā ir nepieciešama pietiekama pārvaldības bāze, bet mums jau būtu e, jābūt ar kopīgu kultūru, kopīgu lietojuma valodu. Protams, ņemot vērā daudzveidību, kāda pastāv mūsu vidū, kādas ir atšķirības starp valstīm, nācijām, e, institūcijām, Eh, paldies, eh, eh, Pedrosas kundze. Pilnīgi piekrītu jums, ka visam keep simple un uzmanīgiem jābūt ar semantiku jēb vārdu nozīmēm. Ar lielu prieku sadarbībā ar Fredu Zariņo gribētu sacīt sekojošas lietas ir jāiekļaus skaidri definēti mērķi. Mērķi ar esošās ceļu kārtas elementiem, uh, kā arī eh, kritēriji, kas dotu iespēju pārbaudīt to, kas jau ir eh, paveikts saskaņā ar nospraustajiem mērķiem. Tālāk, otrkārt E, programmā ir jākonsolidē jēdzieni, ir jāuzvar šajā semantikas, ja vārdu nozīmes kaujā, un arī mums ir jāprecizē gan tās gaidas, gan e, tās norādes, ko klients sagaida. Treškārt, pilnīgi e, noteikti domāju, ka šīs dienas teksts ir labāks nekā sākotnējā prezentācija, un arī domāju, ka programmai jā. Ja koncentrējas uz kopīgo ietvaru, uz kopīgajiem spēles noteikumiem par standartiem, rekvizītiem un e, kas būtu, kur būtu jāiestrādā šie risinājumi. Domāju, ka konkrētā e, risinājuma sagatavošana šeit e, varētu būt noderīga. Un atkārtoju vēlreiz, ka E, šodienas prezentācijā tas viss tika pausts daudz labāk. Varbūt mums vajadzētu e, domāt par to, kādus līmeņus mēs nosakām tīmekļa piekļuvei, e, piemēram, runājot par šiem dažādajiem piekļūšanas līmeņiem. Un tagad ceturtkārt Progr manuprāt, tas ir ļoti svarīgi. Programmai ir jāiekļaut tie rezultāti, kas jau ir iegūti no citām ISA programmām un citām zinām progra zināmām programmām komisijā. Piemēram, eh, runājam par large scale pilots, eh, kuru mums ir jāizmanto tas darbs, kas jau ir paveikts, mums pašiem no sevis jāpieprasa zināma koordinācija un ir jāizmanto šie celtniecības bloki, kas jau ir mūsu rīcībā. E, pretējā gadījumā mēs e, e, pakļaujamies tendencei sākt atkor, atkārtoties. Tāpat mums ir jātiek galā ar Uh, necaur, necaurlaidīgām cienām savu, caur proj, uh, starp projektiem, kas nedautu, nedotu iespēju mums virzīties tālāk. Paldies, tas var viss. Turpin priekšsēdētājs. Otro uh, sēdes daļu iesāk Blanko Lopes. Paldies. Vēlos pateikties referentā Mm, par paveikto darbu un informāciju, kas ir sniegta šai audien, auditorijai. Manuprāt, pie, nav pietiekami ņemts vērā sociālais aspekts. Ir jāpārvar digitālā plaisa un jānovērš jebkura veida sociālais E, sociālā atstumtība, kas dažkārt ir vērojama Eiropas Savienībā. Un mums šis trūkums ir jārisina. No šīs sociālās perspektīvas e, tiks e, arī iesniegti daži grozījumi, taču grib pasvītrot vēl vienu būtisku temati, tematu. ir jārisina demogrāfiskais jautājums arī no valsts administrācija puses, un šajā sakarā informācijas tehnoloģija, komunikāciju tehnoloģiju veicināšana un sadarbspēja, e, tām ir jābūt ar nozīmīgu lomu, lomu lai varētu veicināt attiecības stā, vienkāršā veidā starp administrāciju, uzņēmumiem un pilsoņiem. Pilnīgi noteikti administrācijai ir jāpalīdz pārvarēt digitālā barjera, it īpaši tajos apgabalos, kurus ietekmē iedzīvotāju aizplūšana un novecošana. Un gribu uzteikts referentu par to, ka ir iekļautas piesardzības klauzulas eh, eh, eh, pilsoņu tiesību un datu aizsardzībai. Paldies! Turpina priekšsēdētājs. Nākošais runātājs ir deputāta Kalāsa no Aldē. Um, Jā, paldies, man ir vesela virkni jautājumu. Komisijas pārstāvjiem vispirms pārstāvēju jūs runājāt par to, kas tad ir jauns un kas ir no iepriekšējās īsa programmas, bet ko es gribēju vēl zināt, kādas ir galvenās mācības, kas gūtas no pirmās īsas pieredzes, un kā sadalās finansējums pa prioritātēm, kā tas ir mainījies uh, salīdzinām ar iepriekšējo programmu. Nākošā jautājuma grupa ir saistīta ar attiecībām ar dalību valstīm. Vai īsa divi varēs atbalstīt arī reģionālas iniciatīvas un projektus, kas spēj piedāvāt pan Eiropas līmenī risinājums? Un runājot par šo starp posma ziņoju, vidusposmu ziņojumu, vidusposmu ziņojumu, Eh, un eh, dalību valstu atbildēm, tātad, ko dalību valsts varētu uzlabot, un darba metodas. Kādā veidā īsa divi programma sadarbosies ar uh, jauno Eiropas komisijas hierarhiju, kurš komisārs būs atbildīgs un kurš ģenerāla direktorāts būs atbildīgs. To būtu interesanti dzirdēt un kā ISA divi ietekmēs citus eh, ģenerāla direktorātus. Un vai tie būs projekti, kas būs savietojami ar savietojamības ietvaru? And, uh, in this uh, section, so the last speaker will be Un visbeidzot, eh, Dālī kundzei došu vārdu no sociāla demokrātu grupas lūdzu. Paldies, priekšstādāt. Paldies, jāsaka, ka jūs tiešām spējāt radīt zināmo entuziasmu par šo visu šo tēmu. Es vēlētos pateikties referentam Karlos Riņokungam Es šeit vēlētos runāt Lībe komitejas vārdā, jo esmu ēnu referente no Lībe komitejas. Un šeit mēs runājam par pilsoņu informēšanu, par labākas kvalitātes pakalpojumu sniegšanu pilsoņiem, un runājam arī par uh, laimi, un runājam par aizsardzību Ir faktiski divas tādas svarīgas lietas, kuras vēlētos minēt. Mūsu galvenās bažas eh, sociāla demokrāta grupā no Lība komitejas perspektīvas ir tāda, ka nav harmonizācijas, ka tad, kad mēs runājam pār datu aizsardzību Eiropas Savienībā. Ir atšķirīgas normas saistībā ar dalību valstu uh, noteiktām normām par datu aizsardzību. Un, acīm redzot, šāda situācija nevar nodrošināt simtprocentīgu sadarbspēju, ņemot vērā mm, to, ka galvenais priekšnoteikums ir radīt vienādas kritērijas visās dalībvalstīs. Acīm redzot, ar to ir jātiek galā pietiekami steidzami, un tādēļ es arī aicinu pēc iespējas ātrāk pieņemt un apstiprināt datu aizsardzības pakotni, jo šī pakotne ir iestrēgusi padomē pārāk ilgi. Eiropas parlaments gaida, lai varētu sākt uh, trialogus, lai noteikti to, ka datu aizsardzības standarti ir vienādi visā Eiropas Savienībā. Tas nāk par labu pilsoņiem, uzņēmējiem un eh, valsts sektoram arī dzen. Un eh, tā tad eh, rīcība tiek uzraudzīta, monitorēta, jā, no acīm redzot šos pasākums komisija uzraudzīs un izvērtēs, un acīm redzot arī izvērtēs Mm, uzņēmums, kas iesniegs savus pieteikumus, kādā veidā tie gatavojas garantēt uh, datu aizsardzību un īpaši t, kā rīkosies ar personas datiem. Jā, paldies, ka minējāt šo jautājumu par datu aizsardzību, jo Eiropas parlamentā mēs runājam par šiem jautājumiem, bet uh, mēs šķiet neesam pietiekoši varbūt pievērsuši, pievērsušies šim jautājumam. Uh, I will, with your permission. Jūsu atļauju nolasīšu apvienoto kreiso deputāta Marijas Matijašas um, paziņojumu. Maybe it will be better to give the floor. Vai varbūt labāk dot vārdu ekspertiem? Tātad tagad došu vārdu Ingestādes kundzei no Eiropas komisijas. Paldies! Es došu vārdu Margaritai, lai viņa atbild Uh, par uz, uz uzdotajiem dažādajiem jautājumiem. Tie skāra dažādas tēmas. Paldies! Es mēģināšu atbildēt uz vairākiem jautājumiem, kas tik uzdoti. Pirmkārt, Jakonsāri. Ja kundzei. Viņa gan ir aizgājusi, bet es sākušu ar viņas jautājumu. Vai galvenais nolūks ir izveidot pamatu vai bāzi? Mēs veidojam bāzi, uz kuras citi varēs turpināt celt kaut ko jaunu virsū. Mēs piedāvājam tādus kā ķieģelīšus, no kuriem veidot risinājumus. Mēs esam iz, AISA, ISA programmas laikā sākuši darbu ar to visu un turpinam strādājot ar ISA 2 par semantiku. Mēs nevaram uh, panākt nu, vienošanos, komunicējot ar pārvaldēm, ar pārvaldes iestādēm, ja mums nav vienotas izpratnes vai vienošanās par semantiku, ko kas nozīmē. Ir jānonāk līdz vienotam viedoklim. Ir sevišķi, ja runa ir par atšķirīgiem sektoriem, tad izpratne var ļoti atšķirties Labs piemērs IZA programmā ir, tas ir būtisks princips apvienot uh, vai panākt vienotu izpratni par semantiku dažādos sektoros, dažādos pārvaldes līmeņos vai tipos. Mēs negribam mēs nevēlam nevienu atstāt tādu kā vāreni, nedz arī lielas atšķirības. nebūtu liela atšķirība nu, cilvēku prasmēs vai informācijas līmenī attiecībā uz digitālo iespēju izmantošanu. Mēs varam, mēs spējam izveidot risinājumus, kas, ko var izmantot lielākā daļa sabiedrības, kas pārzina uh, Uh, kam ir šīs prasmes, un tajā pašā laikā varam piedāvāt risinājumus arī cilvēkiem, kas digitāli ar īpašu kompetenci neizceļas. Par dalībvalstu vajadzībām un vai mēs tās ņemam vērā. Piemēram, Eiropas sadarbspējas tīkls ir izdevis komunikāciju no Eiropas komisijas mēs tiešā veidā tā tad neuzraugām. Mēs, protams, ņemam vērā atšķirīgās situācijas. Protams, ka dalība valsts ir atšķirīgas, bet vienota vīzija, vīzija vienota pieeja, vienota koncepcija tomēr mums ir. Un viens no labiem piemēriem ir, kur Eiropas Savienība var darboties vienotā līmenī, tā ir vienotas metodikas izstrāde. Tas nenozīmē, ka viss tiek novienādots. Par trūkumiem likumdošanā, tehniskie jautājumi, regulējumi jautājumi. Protams, ka viens aspekts ir paredzēts, vai jau ar to arī ticis, par to jau arī bijuši diskusijas, tas ir uh, sadarbspējas stratēģijas aktualizēšana un ietvara aktualizēšana, apkopojot un apskatot labo praksi dalībvalstīs. Tā ir tā saucamā atsauču arhitektūra. Mums ir gan stratēģija, gan tīkls, gan atsauču re, arhitektūra, gan kartogrāfija. All the table. Um. Datu aizsardzība. Tā ir nepārprotami minēta priekšlikumā un IZA 2 programmā. Tas ir viens no būtiskiem principiem, proti datu aizsardzības likumdošana. Tas ir iekļauts, šis princips ir iekļauts pašreizējā priekšlikumā. Tā pašā laikā uh, Mēs do, piedāvājam tādus kā moduļus vai specifikācijas, ko var izmantot, lai veidotu risinājums dažādos sektoros, dažādās jomās. Un, protams, ka šie moduļi ir veidot tā, ka ir ņemta vērā datu aizsardzības likumdošana, bet tie, kas izmantos šos moduļus vai ķieģelīšus, protams, arī no viņiem tiek prasīts ievērot datu aizsardzības likumdošanu. Um, rīcība, ko vēlas uzņēmumi Tā ir dažādi, dažāda veida priekšlikumi, kas ienāk ai, IZA un IZA divi programmās. Ar priekšlikumiem nāk klajā gan dalību valstu dienesti, gan arī komisijas dienesti. Bet tiešā veidā mēs no uzņēmumiem priekšlikumus nesaņemam. <clears throat> Procedūra ir dalību valstu rokās. Tātad dalību valstu valdī, valdības iestādes, pārvaldes iestādes var nodot tālāk uzņēmēju vēlmes. Nav arī tieša finansējuma ne reģioniem, ne vietējām pašpārvaldēm, bet reģioni un dalībvalstu pārvaldes iestādes var izmantot tām domātās iespējas un tā kā platforma ir atvērta, tad tajā var arī iepazīties ar īza programmas rezultātiem, ar šī tīkla specifikācijām un ir arī apkopot informāciju par atbalstu vai par ieguvumiem, ko dod īsa programma. Visās iniciatīvās, kas ir uzsāktas, ko ir uzsākuši organizatori, tiek izmantota tiešsaistes dati datu uh, vākšana. Šeit tiek izmantots uh, īza programmas piedāvātās iespējas. Rabela Pedrozu kundze, jūs stāstījāt par šo piemēru no Portugāles. Lūdzu, jums vēlreiz vārds. Um. Paldies. Es uh, uzklausīju visus Un gribu tagad nosaukt trīs tematus, kuri vieš bažas, un kuros mums būtu jāsaskaņo nostājas. Par ISA programmu. Man bija tieši tāds pats iespējas, kā vairāki no jums to sacīja, pārāk daudz tehniskas, pārāk daudz. Uh, uh, uh, pārāk daudz eh, iesaistīšanās, kad dalība valstis netiek ar to visu galā. Tehniskie jautājumi, standārti, datu aizsardzība, eh, tiem ir jābūt pasākumu blokiem, bet tomēr dažkārt mēs aizmirstam, kādēļ mēs pastāvam. Un ja mēs nevēlamies veidot ISA 3, tad ir jāveido jauna kultūra, kura sākotnēji ņem vērā, ko mēs esam padarījuši, kas mums būtu jādara, un uzdot šos jautājumus dal, dalību valstīm. Dažkārt jautājums izskan, kas kāda tad ir komisijas un kāda ir dalību valstu loma, un tād, kad mēģinam to transponēt dalību valstu situācijā, tad mēs to darām regulatīvā veidā, bet nevis kultūras pusē. Un tāpēc rodas e, problēma, ka tas, kas notiek šeit, ir svarīgi, bet dalībvalsts nejūt, ko mēs darām, izņemot to, ka tās neizprot, kura tad no viņa, kura daļa attiektos uz šīm dalībvalstīm. Nākošais temats. Un daudz ko es uzzināju kopā ar Margarīdu, ar kuru sadarbojos jau krietnu laiku. Un tas ir tad, kad mēs tiekamies ar dalībvalstu pārstāvjiem dažkārt. Jautājums iet uz riņķi, Un tad, kad dalībvalstis ir They really... vienojušās, kā sadarbspējas jautājumi paliek valdības e, kompetencē, tad sabiedrībai tur nekas nav sakāms, vai tas būtu kā datumākonis, ko izmantot valdība, tas tā, bet tā būtu egoistiska pieeja, jo mēs esam uh, tautas pārstāvju, un tāpēc savā prezentācijā es izmantoju atvērto valdību kaut ko, kas mums signalizē par to, kad mēs runājam pār īsāt un pilnīgi dabiski privātumi jautājumi, tehniskie celtniecības um, bloki ir būtiski un tie ir jāiestrādā šajā dokumentā. Paldies, nākošais runātājs no Polijas, Dumovska kungs. Jūs esat valsts, kurā ir digitalizācijas ministrija. Thank you. The floor is yours. Paldies. Paldies uh, par iespēju izteikties. Manuprāt, diskusija, mm, kas mums šeit notiek, ir tiešām interesanta un parāda to, mm, cik ļoti daudz dažādu aspektu ir jāskar runājot par šīm lietām, jo visa šī te digitālā pasaule ir ļoti sarešķīta. Eh, daudz minēja to, ka um, digitālā atstumtība vai izstumtība netiek pietiekoši um, pieminētu šeit. Jā, protams, kā jaunie pakalpojumi uz mums atstāja eh, milzu iespaidu, bet eh, mēs varbūt nepietiekam pievēršamies tam, ka ne visi ir motivēti izmantot jaunos pakalpojumus. Un nedomāju, ka tehnoloģija šeit varētu mums ko palīdzēt, jo sistēmas eh, kļūst ar vien sarežģītāks Šobrīd mums ir tādas programmas, kā ir, piemēram, valsts atpazīšanas iespējas, tā kā būtībā cilvēks nokļūst ar vien tuvāk tī, digitālajai pasaulē un dažādām sistēmām, bet ir svarīgi atcerēties arī no tiem, kas ir malā. Jādomā par skolām, par uh, iespējām organizēt kursus, kas apmācītu cilvēkus rīkoties ar vai izmanto digitālos pakalpojumus. Un uh, pilnībā uh, neatteikties no uh, Eh, vecās, teiksim, papīra eh, formāta mm, saskarsmes ar valsts iestādēm. Tā kā eh, jādomā, ko mēs varam lēmt centralizēti, kas būtu jālēmj uz vietām. Centralizācija ir jēga tikai tad, ja tiek iedibināti kaut kādi vienoti standarti. Un ja jums trūks kāda standarta un ja tas uh, standarta trūkums neļauj jums pārobežu uh, kontekstā apmainīties ar informāciju, tad ir jāizmanto centralizēti risinājumi. Tur, kur šādas problēmas nepastāv, es vēlētos atstāt lielāku brīvību to uh, interesēto pušu rokās, uh, kas var pašas izvēlēties adekvātus atbilstošus risinājumus dažās jūsu runās jūs runājāt par datu aizsardzību. Jā, tas ir ļoti svarīgs jautājums. Un es zinu, ka ļoti daudzās parlamentu komitejās par to tiek debatēs, debatēts, bet tad, kad tiek runāts par digitālo tirgu, ir jādomā par eh, šiem tirgiem kompleksi. Vēl kāda svarīga lieta, kas jāņem vērā, vērā ir tā saucamā kiberdrošība Es domāju, ka pasaulē, kādā mēs dzīvojam, nav iespēja izveidot jaunas sistēmas, kas neņemtu vērā kiberdrošību. Praktiski tas ir tāds ikdienas izaicinājums, kas ir saistīts ar visām sistēmām, īpaši atvērtām sistēmām, sistēmām, kas ir pieejamas pilsoņiem, bet diemžēl arī hakeriem. Un eh, tāpēc jautājums ir, varbūt, ka vajadzētu mm, tomēr noteikt kaut kādus minimālus drošības standartus, lai garantētu uh, kiberdrošību. Jā, paldies. Un tagad došu vārdu Soriņo kungam, referentam noslēguma komentāram jūsu rīcībā piecas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji! Šī viedokļa apmaiņa, manuprāt, bija īpaši noderīga. Un tā parāda, ka mēs strādājam vienā virzienā, lai rastu pareizo risinājumu. Referentu rīcībā ir pirmais projekts tekstam ar grozījumiem, un saskaņā ar kalendāru mums šobrīd ir viens mēnesis, lai mēs iesniegtu un sagatavotu jaunus grozījumus. Es dažus no tiem iesniegšu. Pēc tā, ko esmu uzzinājis šajā diskusijā. Tāpat ir atšķirīgi kalendāri gan IMCO un ITRE, bet ir sinhronizēti Un Lībe komitejai būs jāiesniedz grosījums, kas garantētu kiberdrošību un datu aizsardzību. Kā sacīja kolēģi Dālī, mums nāktos eh, apstiprināt šo paketi, kuru mēs gatavojam iesniegtie grozījumi šobrīd un kas arī tiks analizēti atbild uz daudziem šeit izskanējušiem jautājumiem. Mēs runājam par to, kā veidot iekļaujošu sabiedrību, gan teritorijas, gan zināšanu vidū grozījumu 1, 2, 3, 4, 15 Eh, skata iekļaušanas jautājumu un to, kā cīnīties pret digitālo plaisu. Eh, ir runa par teritoriālo barjeru samazināšanu un arī astotajā grozījumā ir iekļauts iedziens par tīkla neutralitāti un kopīgas semantikas attīstīšanu. Šajā sakarā gribu pasvītrot sekojošo. Abekāsijas kundze mums sacīja, ka um, ir runa par foundations, par angļu valodā un briks angļu valodā. Es gribētu teikt, ka mums ir ja nepieciešama programma, lai būtu gan uh, vietas, kur uh, likt uh, gan pamatus, jeb foundations, gan briks, jeb ķiedības. Un tālāk mums ir jānoskaidro, kur pastāv robeža starp aplikācijām, kas ir izstrādātas dalībvalstu līmenī un izstrādātas Eiropas Savienības līmenī. Un tālāk jāsako, kā sabiedrība attīstītos saskaņā ar tiem pašiem noteikumiem, paraugiem un kā nodrošināt sadarbspēju. No otras puses īpaši svarīgi ir, kā sacīja abēkās izkundzē, tas, ka jau pastāv mūsu rīcībā platforma un cik tad tā jau ir izmantota, balstoties uz risinājumiem, kas ir iekļauti šajā platformā. To mums vajadzētu iestrādāt ziņojumā. 17. un 25. grozījums pieturas pie šī virziena un arī neformālajā sarunā ar citiem referentiem. izskanēja doma, ka šis eh, labās prakses vienotais apkalpošanas lodziņš ir jāveido proaktīvāks. Mums ir vairāk jātīsta šīs jēdzienas, kas ir iekļauts 12. un 19. grozījumā. Vēl ir daži grozījumi, kas eh, attiecas uz E, procesu sadarbībai ar komisiju, lai tas būtu vienkāršāks, ir jānorāda izmērāmie un objektīvi e, kritēriji, tas ir norādīts 17. E, un 14. un 17. grozījumā kur ir runa par to, kad var, kad nevar izmantot šos risinājumus, ko darīt ārkārtas situācijās un tā tālāk. Tāpat arī ir jāmudina sadarbība it īpaši starp valstīm, ja ir iespējams, bet arī starp administrācijām, uzņēmumiem. Un 13. un 23. grozījumā tas ir iekļauts. Un ja mēs Es apzinos, ka pārsniedzu jau sev atvēlēto runas laiku, bet, kā es sacīju sākumā, mums ir jārunā par šo iekļaušanu uzņēmumiem un pilsoņiem, kā tas ir norādīts 11., 24. un 29. grozījumā. Tālāk ir jārunā par caurskatāmību un informācijas drošumu. Tas ir iekļauts 18. grozījumā. Tas ir labs pamats mūsu darbam un svarīgi ir tas, lai mēs apzinātos, ka šeit ir runa par kapitālu svarīgi jautājumiem, kad mēs virzāmies uh, uz priekšu šajā virzienā un mēs varam uzlabot šo uh, pamatu darbam Turpinā priekšsēdētājs, paldies. Mēs esam izskatījuši līdz ar to 17. darba kārtības punktu un Bonīkungs varētu sniegt savu viedokli, jo viņš ir tautas eh, partijas eh, referents Bonīkungs. Vārds jums. I think that all amendments eh, proposed by, by Carlos are Jā, vairums grozījumu, ko Karlus eh, piedāvā, ir ļoti noderīgi, un mums eh, tie vienmēr būtu jāatbalsta. Jā, nu mums ir eh, viens mēnesis, lai mēs varam izstrādāt papildus grozījumus, un es vēlētos fokusēties uz četriem punktiem. Pirmkārt, par ko mēs šeit runājam, tad, kad runājam par sadarbspēju, es domāju, ka būtu ļoti liederīgi iezīmēt skaidrāku sasaisti eh, starp Eiropas pasākumiem, kas ir aprakstīti šajā dokumentā, un prioritātēm, kuras eh, pastāv atsevišķās dalībvalstīs. Un es domāju, ka tādēļ būtu ļoti svarīgi uzlikt eh, īsa divi ietvaros kaut kādu pienākumu Eh, nevis vienkārši sadarboties, bet eh, vienoties par noteiktām prioritātēm. How to check that interoperability proposed and the Tālāk eh, runājot par um, šo te ietvaru uh, dokumentu, priekšlikumu, tā arhitektūru. Uh, mēs, protams, esam atbildīgi par jaunām tehnoloģijām un jauniem izaicinājumiem, un ja vien es varu iedomāties situāciju, kad mums, piemēram, būs e- e-veselība e Eiropas Savienībā, es, piemēram, gribētu zināt, vai tā būs savietojama starp uh, dalību valstīm, vai šis uh, sadarbspējas modelis uh, būs atbalstošs un pietiekams šāda veida uh, risinājumiem, jo mēs te runājam par tagad uh, ir 2015. gads, bet programma beigsies 20. gadā. Uh, un mēs dzīvojam laikā, kad dzīvē ienāk jā, daudz jaunu tehnoloģiju. Un arī tad, tad kad eh, komisija mm, tiks galā ar vienotā digitālā tirgus pakotni un eh, iesaistītās puses to būs apstiprinājušas, arī <clears throat> es zinu, ka parādīsies jauni izaicinājumi un arī jaunas iespējas. Tā kā tas būtu jāparedz šajā uh, projektā, lai nodrošinātu atbilstošas eh, sadarbspējīgas sistēmas, lai iekļautu jaunās nākotnes tehnoloģijas. Tālāk. Runājot par apdraudējumiem un kā izvairīties no pārklāšanās un dublēšanās. Eh, starp eh, sadarbspējas programmām un uh, dalību valstu aktivitātēm šajā jomā. Nu, tad, ņemot vērā grozījumus, e, varbūt vajadzētu noteikt kaut kādu pienākumu visām iesaistījām pusēm piedalīties kaut kādā igadējā pārskatā par ISA divi uh, ieviešanu. Es saprotu, ka tas ir administrīvs uh, sloks, bet, ja mēs vēlamies izvairīties no sarežģījumiem nākotnē, tas būtu jādara. Un pēdējais jautājums. Nu, tas nav tieši saistīts ar dokumentu, ko mēs šodien apspriežam. Tas ir jautājums par šo uh, plaisu likumdošanā vai iztrūkstošo likumdošanu. Tā kā būtu labi, ja mums būtu no vienas puses šis parlamenta apstiprināts risinājums, un ja tas būtu gatavs īstenošanai, un arī labas zināšanas par to, e, kādas nepilnības likumdošanā būtu jālikvidē. Jums vajadzētu sākt šo programmu, paskaidrojot, kāds ir tiesiskais pamats e, daudzām iespējams jaunām aktivitātēm. Nu, tas ir tāds e, papildinošs Uh, ieteikums, un paldies, uh, Karlos, par enerģiju un radošo garu, jo šķiet, ka tu mums visiem esi sniedzis jaunu izpratni mm, par sadarbspējas jautājumu, un mēs esam tiešām pārlekuši no tīri tehniskām diskusijām uz uh, tādām diskusijām par citiem aspektiem pēc būtības. Paldies, Tors kungs ir devies proms, vairāks kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Domāju, ka nav nekādas vajadzības atkārtot jēdzienus. Un mums ir jādefinē komisijas loma šajā gadījumā, teiksim, subsidiaritāte pret eh, centralizāciju. Mums tā ir jāskata vairāk eh, vispārīgu standartu un kritēriju jomā, kā arī ir nepieciešamas aktīvākas viedokļu apmaiņas, lai mudinātu dalībvalstis virzīt savus darbības sadarbspējas virzienā. Tas bija pirmkārt. Otrkārt, domāju, ka atvērtības eh, tirgus kritērijam arī ir jābūt eh, centrālajam, un mums ir jāmeklē veids, kā radīt diversificētas pieejas, kas tomēr tajā pašā laikā garantē sadarbspēju un tas eh, panāktu to, ka nav nepieciešams veidot ISA 3. Un visbeidzot, Manuprāt, koordinācijas jautājums un koleģiāla sadarbība ar komisiju ir ārkārtīgi svarīgs. Digitālās darba kārtības ietvaros es domāju, ka nebūtu piemērot, ja mums būtu tikai viena analīzes līnija par izsados, izsadīvi, nepiesaistot garantijos par to, ka var izmantot eh, jau esošos risinājumus. Kompaktēšanas un koleģiālas darbības eh, kritērijas būtu vislabākā garantija šīs programmas darbībai. Un tagad mums ir jāsagatavo konkrēti priekšlikumi un konkrēti priekšlikumi, lai mēs varētu darbu turpināt. Paldies! Uh, uh, Jā, um, kopā ar sekretariātu mm, es tagad nolasīšu Matiešas kundzes uh, uzstāšanos. Pirmās programmas realizācija tojas nobeigumam, faktiski tā eh, noslēgsies 2015. gada decembrī, 31. decembrī, tā kā ir nepieciešama jauna Eiropas līmeņa programma. Programma ir saistīta ar publiskās administrācijas digitalizāciju un tādām tēmām kā sadarbspēja, pārrobežu sadarbspēja, uh, online pakalpojumi, E, iepirkums un tā tālāk un tā tālāk, mākoņu datošana, līdzdalības rīki, platformas, e, ar vārdu sakot, viss, kas ir saistīts ar publiskās administrācijas e, modernizāciju Eiropas Savienības valstu vietējā un reģionālā līmenī. Caurskatāmība un pakalpojumu kvalitāte pilsoņiem un sabiedrībai ļoti svarīga ieskaitot labākus digitālus pakalpojumus, kas varētu lietotājiem atvieglot dzīvi, īpaši tiem, kas dzīvo tālāk no pilsētu centriem. Mēs visumā atbalstām šo programmu ICT bāzētai e, modernizācijai. Un tagad e, došu vārdu komisijai. Varbūt Ingestāts skundze, kā ģenerāldirektāta direktore. Paldies un paldies eh, visiem parlamenta deputātiem par jūsu ļoti vērtīgo ieguldījumu. Vēlos sākt ar vārdiem, ka esat skāruši daudz svarīgu aspektu, ieskaitot komisijas lomu šajā jautājumā. Īpaši, ja mēs runājam par subsidiaritāti no vienas puses, un sadarbības ar komisijas dienestiem no otras puses. Un tas ir kaut kas tāds, ko vēlos uh, uzsvērt vēlreiz. Mēs uh, veicām pasākums, lai nodrošinātu, ka mēs uh, esam skaidrībā par to, kā mēs strādājam kopā ar programmām, dažādām iniciatīvām. Uh, un e, garant, varam garantēt to, ka visi dienesti strādā vienotā, e, ar vienotu pieeju. Un kā Georgievs kundzes teica decembrī, komisija ir gatava palīdzēt atbalstīt dalībvalstis, eh, cik tā dalībvalsts to vēlas, lai eh, palīdzētu tā modernē, modernizēt eh, publisko administrāciju. Īpaši īsa gadījumā mums bija šis pats nolūks. Mēs eh, bijām gatavi palīdzēt, lai nodrošinātu īsa programmas veiksmi. Un es vēlētos dot vārdu Margaritai atbildēt uz dažiem konkrētiem jautājumiem. Ļoti interesants bija jautājums par nepilnībām likumdošanā, varbūt par to varētu parunāt. Vispirms daži punkti, jautājumi, kas palika neatbildēti. Par programmu atbildīgs SOT Oettinger kungs. Un, protams, arī sadarbība ar citiem uh, komisāriem ir jānodrošina. Attiecībā uz to, kā dalība valstis var labāk uh, strādāt, nu, mēs netaisamies iejaukties dalību valstu iekšējā darbībā, bet uh, noteikti būs labāka koordinācija starp dažādiem e, dienestiem komisijas ietvaros, un tas noteikti palīdzēs dalībvalstīm pašām organizēt savu koordināciju. Tālāk, kā tiks sadalīts finansējums? Tas ir parādīts priekšlikuma pakotnē, bet varam rakstiski nosūtīt e, konkrētu atbildi. galvenās mācības, tātad visa programma, kas ir izveidota un uz galda, ir balstīta uz ieguldījumu, kas tiks saņemts no dalību valstīm. Tātad eh, vidusposma novērtējums, eh, tālāk stratēģijas pārskats un diskusijas ar dalību valstīm, eh, starp komisiju un dalību valstu administrācijām, kas izmanto to pašreizējās programmas risinājums. Nājot pār nepilnībām likumdošanā. Nu, tas ir tāds sarežģītāks jautājums, bet gada beigās eh, mums jau būs skaidrāks priekšstats eh, par mm, šo jautājumu, tā kā eh, Bet, eh, nu, protams, nevar likt galvu ķīlā, ka viss tiks izdarīts, bet ir skaidrs, ka šis jautājums ir jārisina un viss komiteja arī ir ievērsies likumdošanas trūkumiem, lai izanalizētu, kas mums ir nepieciešams uz šo brīdi. Nu, stratēģijas atvars, protams, ir jāpārskata, bet ir arī citas nepilnības. Šodien es, protams, nevaru apgalvot, ka tieši par to mēs spriedīsim, bet tad jau redzēsim. Un tagad uh, eh, Sariņā kungs došu vārdu vēlreiz jums. A palavra é uma coisa que não se deve, que não se deve abusar, porque. Eh, nevajag ļaunprātīgi izmantot iespēju izteikties šobrīd. Mēs esam nonākuši diskusijas sanī punktā, kur mēs esam gatavi ķerties pie darba, esam apsprieduši jautājumus, esam uzklausījuši viedokļi un varam tālāk sadarboties ar eh, komisiju, uzklausīt grozījumu un, ja es teiktu ko vairāk, tad es apsteigtu faktus. Domāju, ka mums tagad ir jā, sāk iet pa šo ceļu, un tagad es eh, vienkārši gribu pateikties parlamentam pār šīs uzklausīšanas organizēšanu un visiem tiem, kuri palīdzēja tam, lai tā būtu tik interesanta. Pirmkārt jau ekspertiem, kas ir eh, mums šos pētījumus piedāvājuši, kolēģiem no ITRE, kolēģiem referentiem un visiem tiem, kuri bija klāt Un domāju, ka mēs tagad vienīgais, ko, kas mums ir jādara, ir jāievēro kalendārs un jāturpina darbs. Paldies! Un e, tagad ir mans jaukais pienākums pateikties visiem diskusijas dalībniekiem. Un it īpaši Vēlos pateikties visiem runātājiem. Eh, pirmkārt, eh, pirmajā rindā Soriņu kungam, kurš ir referents pār šo visai nozīmīgo ziņojumu, un ziņoju, ka grozījuma iesniegšanas termiņš ir 26. februāris. Mums laika tā tad ir pietiekami. Un ceru, ka būs šīs dienas debatēm turpinājums un pēdējais punkts darba kārtībā ir paziņošana par nākošajām sanāksmēm. 26. februārī pulksten trijos Briselē. Tā būs ārkārtas sanāksme 23. februārī pulksten trijos. Pulksten trijos Briselē būs e, kārtējā sanāksme, kas turpināsies 24. februārī no pulksten 9. un attiecīgi šajās abās dienās mēs tiksimies iespējams šajā pašā zālē. Un es gribu pateikties jums par dalību debatēs un novēlu jums jauku vakaru un labu ēst gribu.